ir Danas Marijas Hübners un Jo Lainer ziņojums par Eiropas Savienības vēlēšanu likumu reformu. Tūlīt došu viņiem vārdu un uh, aicināšu visus izteikties, ievērojot viņu runāju atvēlēto laiku, jo jau esam iekavējuši. Hubners kundz vārds jums paldies priekšsēdētāji. Mēs esam šeit tāpēc, ka mēs pieņemam lēmumu grozīt Eiropas vēlēšanu līgumu. Eh, tas eh, stājās spēkā 1976. gadā, un kopš tā laikā mēs zinām, gri, eh, Eiropa ir pārdzīvojusi milzīgas izmaiņas gan apjoma, gan garziņā. Arī Eiropas parlaments ir ļoti mainījies, dramatiski mainījies gan attiecībā uz tā deputātu skaitu, gan arī lomu attiecībās ar citiem likumdevējiem. Un līdz ar to nav pārsteigums, ka vēlamies mainīt 1976. Eh, gada balsu vēlēšanu likumu un Eiropas parlamentam ir tiesības pieņemt lēmumu pašam par savu vēlēšanu procedūru. Mums, Eiropas parlamentāriešiem, ir pieredze ar vēlēšanām Eiropas parlamentā, kas ar vienu ir ļoti nacionālas, nav e, vēlēšana kampaņas, kur tiek apspriesti Eiropas jautājumi un, un arī pilsoņu līdzdalība šajā demokrātiskajā procesā. Tāpēc mēs esam paredzējuši mainīt 1976. gadu Eiropas Savienības vēlēšanu likumu. Eiropas parlamentam jābūt arī tiesībām pievērš, um, pieņemt lēmumu par vēlēšanu datumu. Jānodrošina, ka visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kas eh, dzīvo ārpus Eiropas Savienības, arī ir tiesības balsot un kandidēt. Ir jāparedz arī iespēja balsot eh, pa pastu vai elektroniski. No tā būs eh, labumu arī cilvēki ar ierobežotu mobi mobilitāti. Es zinu, ka dažas kolēģis uztrauci balsošanu internetu, taču to var panākt kā drošu. 2005. gadā Igaunijā jau bija elektroniskā balsošana un toreiz 2% Igauņu izmantoja šo iespēju. Šogad jau 30% Igaunijas iedzīvotāji balsoja ar internetu starpniecību. Mums ir, ir jāievieš dzimuma e, līdzsvarotāki kandidātu saraksti. Jāparedz arī nacionālajām partijām iespēja informēt balsotājus ar uh, balsojumu sarakstu par kandidātu uh, iekļaušanos vienā vai otrā Eiropas parlamenta politiskajā grupā. Mums šīs vēlēšanas tiešām ir jāpadara par eiropeiskam un jāveicina pilsoņu iespēju piedalīties šajā svarīgajā Eiropas lēmēju, lēmumu pieņemšanas iestādes liktenī jāsaka, demokrātas vēlēšanas iespējams tikai tad, ja ir labi informēti vēlētāji. Paldies, Lainēn kungs, lūdzu. Priekšsēdus kundze, komisārs kundze, dargie kolēģi, Eiropas parlaments ir unikāls pasaulē. Nekur citur cilvēkiem nav dot iespēju 28 valstīs ievēlēt kopīgu parlamentu. Eh, kaut kas tāds eksistē tikai Eiropas Savienībā, nekur citur. Taču mēs arī zinām, ka šīs vēlēšanas 28 valstīs nebūtu nav bez problēmām. Kaut gan jau astoņas reizes ir bijušas Eiropas parlamenta vēlēšanas, nav nekas daudz darīts, lai šo vēlēšanu trūkums mazinātu. Un tādēļ šis ir jauns mēģinājums uzlabot vēlēšanu procedūru nākamajām Eiropas parlamentu vēlēšanām 2019. Gada, e, gadā, lai tās būtu caurskatāmāks, demokrātiskāks un arī eiropeiskāks. Kolēģe Hībner jau norādīja, ka mēs dalībvalstīm e, izteiksim ieteikums un arī 1976. gada vēlēšanu e, likumu gribam grozīt ieteikumi ir tādi, ka ir jānodrošina plašāk piekļuvu Eiropas parlamentu vēlēšanām. Jaunai paudzei ir jāpaver iespēja tajās piedalīties. Daudz jauniešu pirmoreiz 16 gadu vecumā varēs piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās. Šāda piedalīšanās vēlēšanās varbūt viņiem paliks ilgi atmiņā un varbūt līdzīgi kā Austrija, mēs varētu visā Eiropas Savienībā samazināt vēlēšanu vecumu 16 gadiem. Šī paudze ir interneta paudze, kas labprāt tā klikšķina, klikšķinot balso, nekā doties uz uh, eh, rātsnamu. Arī to varam pārbaudīt, un eh, vēlēšana pa pastu arī daudzās valstīs nav atļaut, ne katrs ir vēlēšana dienā eh, mājās. Un Eiropas parlamenta vēlēšanas arī ir rūpīgi jāsagatavo. Mēs esam konstatējuši, ka dažās valstīs vēlēšanas saraksts tikai 17 dienas pirms vēlēšanām ir gatavs. Es nezinu, kā jūs gribat vēlēšanu kampaņu izvērst 17 dienas pirms vēlēšanas. Mēs tagad sakam vismaz 12 nedēļas. Tad var 13 nedēļas veik izvērst vēlēšanu kampaņu šajos diezgan lielos vēlēšanu apgabalos, kurus mēs vispār sēm. Un tad arī Eiropas. E, Eh, šī īpatnība būtu izceļama. Bieži ir nacionāls debats un Eiropas dimensija pilnīgi tiek zaudēta. Eh, televīzijas reklāmās, arī vēlēšana eh, kampaņu materiālos, vēlēšana zīmītēs. Tas ir jāmaina. Ja Nacionāla partija vārdi tur parādās, tad arī Eiropas partija partiju saimēm, saimju vārdiem tur jāparādās, un Eiropas partijām ir arī jānosauc savu kandidāti Eiropas komisijas priekšsēža amatam vismaz divas nedēļas pirms vēlēšanām. Un es domāju, milzu e, solis uz priekšu būtu arī dzimuma vienlīdzība 50-50. Mūsu skatījumā ir sasniedzams mērķis, daudz politiskās partijas un valsts to jau dara, kādēļ pārējie nedara. E, 2019. gads varbūt ir eh, drusku pāragars, bet 2024. gadā eh, mūsuprāt gan to varētu sasniegt. Mēs gribam arī eh, panākt visur vienlīdzīgas vēlēšana. Iespējas 26. valstīs ir 3% vismaz šis slieksnis, mēs ierosinām vismaz 3%, maksimāli 5%. Cik gribēja pār nacionāls saraksts, es to ļoti atbalstītu, bet mēs eh, nolēmām to darīt ar nākamo soli. AFCO ziņojumā tas tiks ierakstīts, tā ir paredzēts, jo šajā parlamentā jau vairāk kārt neizdevās to panākt, tur ir nepieciešama padziļināt debatu. Darbie kolēģi, es ceru, ka jūs pragmatiskos ierosinājumus jūs varēsiet atbalstīt. Paldies! Vai es pareizi sapratu, ka jūs gribat vairāk un ilgāk runāt, vai arī jūs gribējāt uzdot zilās kartas jautājumu. Vai Lairenkungs pieņems jautājumu no jūsu puses, lūdzu, jā, uzdotie. Lainenkungs, vai jums ir pazīstams šīs divas analīzes? Abas ir par Eiropas parlamentu vēlēšanu tiesībām. Jūs esat pietiekuši vecs un jums droši vien pietiekuši labi redz. Viens no februāra, otrs no septembra. Viens no Andrew Duff, viens bez viņa. Viens ar skaidru nē par Eiropu, visas Eiropas eh, šo minimālo slieksni, otrs ar jā. Kādai gan, kā jums tas šķiet, ir divi pētījumi ar pilnīgi pretiem rezultātiem par to pašu jautājumu. Un es domāju, Eh, runātājiem tiek atņemts mikrofons. Lainana kungs, dargais kolēģi, AFCO komitē mēs vairāk par to runājam un uzskatām, ka ir jābūt vienlīdzīgām iespējām visās 28 dalībvalstīs. Pašreiz ir situācija, ka vienā divās valstīs ar 0,6% balsu jūs varat iegūt Eiropas parlamentu mandātu. Citās valstīs jums vajadzīgi vismaz 3%. Šeit nav līdzsvaru. Šie 3% visiem tas bija mūsu ierosinājums. Tas ir jaunākais politiskais viedoklis, ko pārstāv uh, AFCO komitejas vairākums. Tagad vārds Krecu kundze komisijas vārdā. Priekšsēdētājs kundze. Priekšsēdētāji kundze, godamie kolēģi, Hubners kundze, Lainer kundze Demokrātija, kā Eiropas Savienības pamatvērtība, nozīmē, ka Eiropas institūcijām ir jāizteno savus pilnvaru saskaņā ar augstākiem pārstāvniecības standartiem un ar atbildīgumu, un komisija un parlaments arī atbalsta demokrātiskās leģitimitātes stiprināšanas uzdevumu. Esmu pateicīga parlamentam par priekšlikumu. Uh, grozīt šo likumu un AFCO komitejā ir arī nobalsots šis priekšlikums. Un tagad priekšlikumam ir arī potenciāls kļūt par stūrakmeni, uz kura veidosies demokrātiskās evolūcijas process. Mēs visi pazīstam šo procesu, bet tas ir bijis arī diezgan ilgs un diezgan sāpīgs gaidot nākamās Eiropas vēlēšanas. Komisija arī ņem vērā komisijas priekšsēdētājiem iecelšanas procedūru. Un Tas arī licis Eiropas vadošajām partijām nominēt vadošo kandidātu komisijas priekšsēdētāju amatam. Tādā veidā politiskā ģimene apvienoja spēks pirmo reizi, un līdz ar to arī kandidāts Žants Klauds Junkers arī ieguva vairākumu atbalstu un attiecīgi arī tika ievēlēts, un par to balsoja arī Eiropas parlaments, un viņš kļuva par komisijas priekšsēdētājs. Šis jauninājums 14. Eh, gada vēlēšana likuma, eh, tas eh, ir saistīs pre, komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanu ar vēlētājiem ciešāk. Un runājot par jaunāko ciklu, mums jādomā par to, ka demokrātisms un, un arī vēlēšanu procedūra ir, ir būtisks priešnoteikums, lai vēl vairāk stiprinātu politisko darbību. Šeit komisija piedāvās arī politiskās reformas, lai stiprinātu atbildību Eiropas e, partijām vajadzēs vadošo kandidātu nominēt vismaz 12 nedēļas ātrāk. Un šāda reforma arī slēgs šķirtni politiskos procesos starp nacionālo un Eiropas procesu. Un um, šeit arī vēlēšanu biļetenos būs redzamāk atzīmēts šīs saiknes starp kandidātiem, līdz ar to arī tas veicinās uzticību no vēlētāju puses. Um, jāsaka, mēs visi bijām tādi tā kā upuri, jo diskusijas par Eiropas jautājumiem nav izvērsts pietiekami plaši un ļoti svarīgi par to diskutēt. Es domāju, ka nacionālām politiskajām partijām un iestādēm ir jāspēlē izšķiroša loma, lai palielinātu caurskatamību, lai pilsoņi būtu uh, vairāk apzinīgi un labāk saprastu, ko nozīmē viņu vēlēšanu biļeteni. Uh, organizējot eh, šīs vēlēšanas, jādomā par minimālo slieksni vietu piešķiršanai, arī tas stiprinās šo vēlēšanu Eiropas dimensiju. Pēc būtības šāda minimālā sliekšņa noteikšana eh, Eiropas parlamenta funkcionēšanu padarīs par efektīvāku, eh, mazinot fragmentācijas risku un arī veicinot spēcīgu vairākumu veidošanos. Mēs runājam par pārstāvniecisku demokrātiju un krīzi tajā, un ka cilvēki ir bez ilūzijām, un iesaistīšanās eh, veicināšana ir ļoti būtiska Eiropas projektam, tāpēc es eh, tiešām atbalstu arī vēlēšanu tiesību došanu cilvēkiem, kas dzīvo, pilsoņiem, kas dzīvo trešajās valstīs, eh, lai varētu pilnīgi visi nodot savas balsis vajadzētu arī veicināt sieviešu iesaistīšanu lēmumu pieņemšana, ir jāizmanto vēlēšana sarakstī, kur ir dzimuma līdztiesība, un tas arī ir piedāvāts ziņojumā, un tas ir solis pareizā virziena. Un arī e, šeit e, esmu bijusi parlamentā, tikai sēdēju citā vietā, esmu uh, piedāvāja arī šīs dzimumu līdztiesības kvots, un es zinu, ka mums ir jāstrādā ne tikai Eiropas līmenī pie šiem jautājumiem, bet arī nacionālā līmenī. Es zinu, ka daudzās valstīs situācija šādā ziņā ir katastrofāla, sievietes nav pārstāvēts pietiekami lokālā līmenī un arī nacionālajos parlamentos um, tālāk um, objektīva mēdī darbība kampaņas laikā, tas arī vēl viens izšķirīgs elements ir. Uh, un gribēju to izcelt, jo tas ir ļoti būtisks priekšnoteikums, lai vēlēšanas notiktu godīgi. Es arī saprotu jūsu priekšlikumu izveidot vēlēšanu <coughs> iestādi, kur informācija par vēlēšanu procesu tiks eh, centralizēta. <coughs> Bet um, pirms uzņemties saistības, eh, šis priekšlikums ļoti būtiski jāizanalizē, jo īpaši ir jāpārbauda, um, eh, šīs te iestādes funkcijas un arī iespēja izveidot šo iestādi un kāda tad būs budžeta pamatne šīs iestādes funkcionēšana. Komisija, kā jau teicu, pilnībā atbalsta parlamenta centienus e, šos priekšlikumus saulēcīgi virzīt uz priekšu. Paldies! Paldies! Un Tālāk no grupām runās pirmais runātais Šaplīna kungs pusotras minūtes. Paldies, priekšsēdētāji komisārs kundze! Nav nekas nepareizs tajā, ka Eiropas parlaments šis izvēlēt, izveidot vēlēšanu sistēmu eh, pašam sev. Jebkurš parlaments tā rīkojas, un tas ir, lai būtu prognozējumība, lai cilvēki var, varētu paredzēt šo pārstāvju vēlēšanu sistēmu, lai te būtu tāda līdzība, ņemot vērā to, ka piedalās šajā procesā 28 dažādas valsts Jautājums par slieksni. Vai šeit ir jābūt kaut kāds minimālais balsu skaits, kam būtu jāpiesaist attiecīgam kandidātam, lai tas kļūtu par tautas pārstāvu? atsevišķās valstīs liekas netiek e, atbalstīts, bet e, citās valstīs tā ir pieņemta um, praksa. Ja būs sliekšņa vērtība, tad e, mēs izslēdzam frivolos konkurentus, kas grib vienkārši pievērst uzmanību. Uh, un tādā veidā mēs ierobežojam arī tirgošanos un nedrīkstam mēs radīt arī pārāk um, augstas barjeras ieiešanai šajā aprite. Um, varbūt vajadzētu šo slieksni, bet ne pārāk augstu, un arī šajā ziņojumā ir runa par to, ka slieksnim ir jābūt, tomēr tam nav jābūt mm, nepārvaramam. Tas ir tāds racionāls risinājums. Paldies, uh, Breso kundze no sociālistu un demokrātu puses. Paldies arī es gribētu pateikties um, referentiem par šo ļoti smago un sarežģīto darbu. Es gribētu pateikties arī komisijai par visu atbalstu mūsu iniciatīvām. Tas ir ļoti delikāts jautājums. Tas ir viens no tādiem gadījumiem, eh, kad um, parlamentam ir tiesības izteikt eh, likumdošanas institīvu. Un te nav runa par mazām modifikācijām gadu gaitā. Padomi ir atteikusies mainīt vēlēšanu likumu. E, protams, mēs gribētu padarīt šīs vēlēšanas vairāk eiropeiskas, gluži pareizi teica iepriekšējais runātājs par to. E, šie priekšlikumi ir virzīti uz vēlēšanu likumu homogenizāciju. Un man ir atsevišķi arī priekšlikumi. Es gribētu vairāk izcelt Eiropas politisko partiju nozīmi, lai būtu patiesa Eiropas dimensija šajā procesā, arī nominējot kandidātus, kandidātus Eiropas komisijas priekšsēdētāju amatam. Mēs gribētu nodrošināt eh, arī pietiekamu laiku, pietiekamu nedēļu skaitu, lai nāk klajā ar kandidātu uzvārdiem. Arī dzimumu līdzsvars ir ļoti svarīgs. Un varētu par to rakstīt arī preambulas daļā jaunajā likumā. Ļoti ceru, ka mēs pirmo reizi arī panāksim pašdefinētu likumu šajā parlamentā. Paldies no EKR grupas Ujadovska kungs. Pani przewodnicząca grupa europejskich konserwatystów i reformatorów e, dobrze ocenia. Priekšsēdētājs kundze. ECR grupa uzskata, ka pašreizējais vēlēšana likums ir visnotaļ pareizs, un mēs neredzam, ie, neredzam iemeslu izmaiņam, kāpēc tas būtu jāpadara par centralizētu, harmonizētu vēlēšanu likumu Eiropas līmenī. Un te vēlos pieminēt divas lietas. Pirmkārt, ja mēs samazinām vēlētāju vecumu līdz 16 gadu vecumam, ja mēs uh, mudinām balsot internetā, tad šie divi pasākumi nozīmēs to, ka balsotāju skaits būs lielāks. Bet mēs tā neuzskatām. Mums nav jāķers klāt internetam kā galvenam balsošanas instrumentam. Taču vēl svarīgāks ir jautājums par vēlēšanu likumu centralizēšanu. Un par to, ka ir pienākums izmantot Eiropas partijas logo līdztekus Nacionālo partiju logo. Mēs nesaskatām, ka tas ir nepieciešams. Ir jaunas politiskas partijas mūsu dalībvalstīs, un tās un var izvēlēties šādi rīkoties vēlāk. Tad, kad tās eh, to deputāti jau tiek ievēlēti Eiropas parlamentā, kāpēc mēs gribam tās piespiest izmantot šādu logo jau vēlēšanu kampaņas laikā? ir jāievēro nacionālās tradīcijas, nacionālā suverenitāte, jo tuvāk mēs esam nācijai, jo tuvāk mēs esam pilsoņiem. Ja mēs harmonizējam, centralizējam, tad Eiropas parlaments vēl vairāk attālināsies no īstenajām pilsoņu problēmām. Tāpēc mēs balsosim pret šo priekšlikumu. Alde grupas vārdā Pagazuru Tundula Ruiz kundze. Sí, prezidenta, muchas gracias. Paldies, priekšsēdētājs kundze, liels paldies. Tikai dažas stundas pēc šīm debatēm tika pieņemts lēmums atlikt balsošanas, lai mēs varētu sīkāk izpētīt dažus aspektus šai ziņojumā, kas mums ļautu labāk saprast. Es uzskatu, ka ziņojumā ir pārāk maz ambīciju Tas ir lielisks piemērs tam, kā mēs nepareizi izmantojam, ne, nepareiz izmantojam iespēju. Eiropas institūcijas tagad saskars ar uzticamības zudumu. Tikai viena ceturdaļa no balstiesīgajiem balsoja par Eiropas, eh, balsoja Eiropas parlamentu vēlēšanās, un tas arī ietekmē nacionālo līmeni. Valdības dalībvalstīs galvenās eh, vadošās partijas Eh, vienā veidā uzvedas Eiropas parlamentā un augst līmeņa sanāksmēs un citā vietā, ko cits stāsta savās dalībvalstīs. Eiropas vēlēšanām ir jābūt par kaut ko plašāku nekā nacionālo politiku pārbauda. Eiropas parlamentam ir jābūt Eiropas Savienības pilsoņu parlamentam, un mēs esam Eiropas pilsoņu uh, pārstāvi, un mums pastāvīgi ir sev jāuzdod jautājums, vai šis ziņojums izpilda uh, tajā izvirzītās, tajā izvirzītos mērķus. Tiek piedāvāti, piedāvāts dažas izmaiņas, ka dažas no tām ievērojumi ietekmēs, izmaiņas ir mūsu valstīs, ir zināmi uzlabojumi, kā piemēram uh, balsošanas tiesību ziņā Bet priekšlikums, ka Eiropas parlamenta um, politisko grupu logo ir jātainojas uh, vēlēšanu biļetenos mūsu skatījumā, tas nav pareizi. Šolts kungs, pusotru minūti. Paldies, priekšsēdus kundz, komisārs kundz. Pēc vēlēšanām, tas ir pirms vēlēšanām. Darbie kolēģi, un tieši tādēļ Eiropas vēlēšana likuma reforma ir pamatot mūsu darba kārtībā. Ar to varam politiski daudz ko paveikt, taču jāuzdod jautājums, kam e, e, tas viss palīdzēs beigās, vai um, šī e, nēsošā diskusijas ar pilsoņiem un politiķiem, politiķiem pilsoņiem tiks iedzīvināt, vai līdz šim politiski izslēgtie tiks iesaistīti, vai uh, dzimuma līdzsvars tiks panākts. Ziņojuma lielākais trūkums, dārgie līdzreferenti, ir tāds ar visiem labiem nodomiem, ka nav pietiekoši drosmīgas reformas, bet politiskie spēku salikums padomē tiek jau iepriekš, tā kā aiz bailē no tā, e, netiek e, plašāks līdzlības iespējas paveicis, bet tehniski tiek izdarīt mēģinājumi pārvaldīt to, kas nav pārvaldams, proti dzīves un politisko diskursu e, e, jautājumu dalību valstīs. Ziņojumā tika apgalvots, ka Eiropas pilsoņiem un e, lielai koalīcijai Berlīnē ir vien, vienāds intereses kas ir E, e, klauzulu e, minimālu slieksli ieviesusi Eiro, Vācijā, bet Vācijas konstitucionāla tiesa to apgāza. Derek Evras kungs zaļo vārdā vienu minūti. Paldies, priekšsēdēt. Eiropas Savienības vēlēšana likuma reforma ir ļoti svarīga lieta. Tas fakts, ka pie šī ziņojuma strādāja divi referenti liecināja par alianses līderībā, pats par sevi tā nekāds likt nav, taču bieži vien šo uh, sadarbību papildināja elastības trūkums. Un nu, tur bija runa par dažu priekšlikumu pieņemšanu vai nepieņemšanu, priekšlikumu, kur piedāvāja cits grupas. Un te man ir jāsaka, ka šī ir vārga reforma, kas patiesībā nav vēstures prasība augstumā. Manā skatījumā ziņojumam bija jāveicina Eiropas pilsoņu uzticēšanās institūcijas, taču neizskatās, ka tas ir panāks vismaz šajās četrās jomās. Ziņojums paredz kaut ko jaunu, obligātus sliekšņus, ko Vācijas konstitucionālā tiesa ir paziņojusi par nelegālu, un tas tagad tiek paredzēts kā kas obligāts visā Eiropas Savienībā. Tas noteikti ir pret mm, daudzveidības un minoritāšu tiesībā. Tad arī transnacionālais saraksts Tā tiek pieminēta, eh, šis saraksts tiek pieminēts cits starpā tikai apsvērumu. Treškārt pārsteidzoši, ka pat eh, dzimuma līdztiesības Uh, princips uh, tiek atlikts uz vēlēšanām 2024. gada, un tad uh, minimālais vecums balsotājiem ir paredzēts 16 gadi. Paldies priekšsēdē. Džēms Kunze, FDD partijas vārdā. Vienu minūti. Es ieklausījos uh, ievadvārdos, kas uzsvēra mērķus un mēģināja tos atainot, bet man jāsaka, es biju ārkārtīgi pārsteigts dzirdēt to, ko dzirdēju. Džordžs Orvels, slavens rakstnieks, būtu lepns dzirdēt to, kas šeit šodien izskanēja. Un tie, kas baidās uh, no šīs grāmatas satura, arī pamatot baidītos tagad vēl mazāk paredzēta demokrātija, kaut arī tiek sludināts, kas pilnīgi pretēji. Paskatieties, kas notika Portugāles vēlēšanās. Kāds tur bija rezultāts? Vai tas, ko šodien dzirdēju, paredz uh, uh, ignorēt tautas vēlmi un demokrātiskos rezultātus? Nav. Mm, uh, ir taču zināms, ka pastāv liela uh, kibernoziedzība, un te galvenais tiek izvirzīt kā iespēja balsot, balsot elektroniski. Hanemāts kungs, minūte. Kolēģi, 1976. gada vēlēšana likums. Uh, uh gribēja panākt eh, demokrātiskas vēlēšanas, lai būtu līdzsvars eh, vēlēšanās. Un tagad parlaments grib pilnīgi grozīt vēlēšanu procedūru, eh, grib panākt, lai pēc iespējas vairāk vēlētāju piedalās vēlēšanās, un dažas dalībvalstis atstātais borte. Deputāti daudz mazāk pārstāvēs dalībvalstis un daudz vairāk pārstāvēs pilsoņus. Te runa arī par Eiropas vēlēšanu sarakstu, tā lai it kā izvairītos no sadrumstalotības, bet patiesībā tiks izveidots vēl jau vairāk mazās Eiropas partijas. Un ne jau mums ir jānosaka, kāda būs procedūra. Vai jūs vēlaties uzklausīt Bresokundas zilās kartītes jautājumu? Jā, labi. Lūdzu. Es izteikšos ārkārtīgi īsi. Atgādināšu, ka pamatojas uz līgumiem, es nezinu, vai esat šos līgumus lasījuši, mēs pārstāvam Eiropas Savienību, nevis dalību valstis, no kurām mēs nākam. Vai jūs to zinājāt? Mevrouw, uh, wat er in die verdragen staat, daar ben... Kundze, Tas, kas rakstīts līgumā, ne jau tāpēc es esmu ievēlēts. Jūs redzat, kā, kādi karogi man te ir apkārt, un mans mērķis ir, lai tādu būtu arvien vairāk. Arī jums ir tiesības iedomāties, ka jūs pārstāvat visu Eiropu, bet tā nav. Mēs pārstāvam mūsu vēlētājus, mūsu tautu, un tad tikai pēc tam Eiropu. Svobodas kungs, pusot minūti. Važenā paņi predsedājīcī, e, smlouvā. E, priekšsēdis kundze. Uh, Eiropas Savienības di dibināšanas līgums Eiropas parlamentam dod iespēju e, vēlēšana likuma reformas <clears throat> ierosināt. Es priecājos, ka tas izdevās pateicoties AFCO komitejai. Ideja, kas, ziņojumi, kas ir ziņojuma pamatā, ir atbalstām demokrātisko principu stiprināšanu. Tas ir priekšnoteikums, lai Eiropas parlamenta vēlēšanas tiktu pozitīvāk uztvērtas un lai dalība tajās būtu lielāka un atbalsts Eiropas Savienībai kopumā lielāks. Eiropas parlamenta ir demokrātisks veidojums, kas palīdz Eiropas garu stiprināt, un tieši tādēļ Mums jābūt ieinteresētiem iegūt mūsu pilsoņu atbalstu, tādēļ šo ideju atbalstu. Silva Pereira, kungs, pusotru minūtu lūdzu. Obrigado, prezident. Paldies, priekšsēdz kundze. Parasti mums ir vairāk laika e, gausties par demokrātijas deficīti, kā mēs to esam raduši darīt, bet šodien tā tas nav. Tādēļ es gribētu apsveikt kolēģis Jolainenu un Danutu Hübneri par ar ļoti realistisku labu ziņojumu par Eiropas, sanības, Eiropas parlamentu vēlšanu likumu reformu tā ir viena no, tas viens no nedaudziem jautājumiem, kur Eiropas parlamentam ir tiešas likuma iniciēšanas tiesības. Bet mums būtu jādara arī vēl vairāk, lai demokrātiju stiprinātu. Esam jau spēruši svarīgu soli attiecībā uz komisijas kandidātu virzīšanu vēlēšanās, bet tagad spēsim nākamo soli. Vēlēšana kampaņa ir jāpadara redzamāka Eiropas pilsoņiem jo visur ir jābūt vienam dzimumu samēram kandidātu sarakstos, un uh, vēlēšanas ir jābeidz vienā vienlaicīgi. Tad arī būs slieksnis 3 līdz 5 procenti, lai partijas iekļūtu parlamentā Un arī lielāks caurspīdīgums būs, lai Eiropas pilsoņi zinātu, par ko viņi balso. Tas viss nāks par labu Eiropas demokrātijai. Paldies! Frau Präsidentin! Von Storches kundze, priekšsēdus kundze. Vācijas federālā konstitucionālā tiesa 5% lieksni eiro Vācijā uh, deklarēja, ka antikonstitucionāli tas palīdzēja mazām partijām iekļūt šeit parlamentā tieši tādēļ CDU, CSU, SPD un zaļie grib šo slieksni atkal ieviest. Viņi apgalvoja, ka mazās partijas uh, tikai traucē šeit Eiropas parlamentā šī argumentācija izgāz, to izgāza Eiropas uh, Uh, uh, uh, to izgāza uh, Vācijas konstitucionālā tiesa savā spriedumā 2014. gada un arī Zondeborna kungs no uh, Jokdara partijas, uh, eh, viņi taču nevienu te netraucē. Jūs vienkārši godīgi es atzīstaties, gribat uh, savus uh, um, uh, paši pa savām interesēm gādāt, tas nav demokrātiski Lainen kungs, tas ir caurspīdīgi un nožēlojami. Tagad Millers kundze vienu minūti. Šeit ar plašu Eh, vairākumu Eiropas parlamentā ir domāts Eiropas vēlēšanu eh, likuma eh, reforma, lai gan subsidiaritāte vienmēr ir bijusi mērķis. Manā skatījumā nav pamata slieksni 3% ieviest, un no tās karstā vai tā tikai divas valsts, Spānija un Vācija. Arī argumenti, ka mazās partijas neiesaistās politiskā darbībā uh, ir viegli atspēkojami. Vācijā ir bijuši divi uh, federāls konstitucionāls tiesas spriedumi pret šo slieksli, sni, uh, kurus tādi mēģināts apiet. 8 miljonu vēlētāju balsts tad tiktu turpmāk ignorēts. Tas skaitētu demokrātijai un veicinās uh, cilvēku apnicību ar politiku. Es varu apliecināt, ka esmu deputāta ar 420 tūkstoši balss, uh, um, vēlētāju balss, man ir visvairāk vēlētāju balss visā Eiropas parlamentā, un tomēr tikai 1,8% līdz to vairāk nekā visi mācīdzīvotāji. Tagad Buhner kungam vārds. Paldies, priekšsēdus kundze. 3 vai 5% sliekšņu ieviešanu. Uh, ka izskanēja skārtu tikai Vāciju un Spāniju, jo tās ir vienīgās, kurām ir vairāk nekā 26 deputātu, un otras puses nav sliekšņu tagad. Ko tas nozīmē, ja mēs šādu slieksni ieviestu? Taisnīgums ir pretī mazākām valstīm, par kur jūs runājat, Lainan nu kungs nevar būt runa par to. 3% Luksemburgā tās ir apmēram 12 tūkstoši balss, 3% Vācijā tas ir desmit reiz vairāk, ja pāraugamies uz deputātu skaitu, jo Vācija šajā samērīguma rēķinā e, ir zaudētāji, tas ir 30 reiz vairāk, vai tā ir demokrātija. Es gribētu vēl piebilst, vēlētāju balsis, mazāko partiju Eh, tiek sadalīts uz lielākām, līdz ar to lielākās ir ieinteresēts saņemt eh, šīs balss. Maieres kundze viena minūte. Paldies priekšsēdz kundze. Šodien mēs redzam, ka jau kārtjo reizi tiek izdarīts mēģinājums Eiropas parlamenta vēlēšanas padarīt eiropeiskākas, mazāk nacionālas, it kā demokratizācijas vārdā. Taču demokrātijas trūkums mēs nemazināsim, ja mēs demokrātiju dalību valstīs aizlieksim, ja aizlieksim vēlētāju aptaujas vai ja ieviesīsim noteikums, ka Eh, vīriešiem un sievietēm jābūt pārstāvētiem samērā viens pret viens kandidāts sarakstos. Varbūt tas ir saistīts ar tā devēto tautas eh, eh, kalpu atsvešinātību no tautām, kas šeit parlamentā sēž. Eiropas parlamenta vēlēšanas ir nacionāla pārstāva vēlēšanas, kas pārstāv tikai Nīderlands iedzīvotājs un šo uh, šīs vēlēšanas regulē Nīderlandes likumi. Runātāji tiek pārtraukti. Prēdes kungs. Sākumā gribētu Danot Hübneru un Jolainen apsveikt kopš esmu Eiropas parlamentā. Šis ir otrs e, vēlēšana likuma reforma mēģinājums. Pagājušajā sasaukumā mēs redzējām, ka nav viegli rast līdzsvaru starp ambīcijām un iespējamo. Es domāju, tagad mums tas varētu izdoties, ja gribēsim, lai Eiropas uh, uh likumdošana nebūs tikai 28 uh, vēlēšanas likuma summa, tad mums ir Hibnera Lainena, Hibners Lainena ziņojumi ierosinājumi jāatbalsta. un arī AFCO komitejas vadlīnijas ir jāatbalsta. Tas ir svarīgi, lai Eiropas vēlēšanās iegūtu vairāk Eiropas. Ir vēlēšanām jābūt demokrātiski leģitimam, un te es gribētu trīs punktus minēt, kas man šķiet svarīgi, kurus vienmēr esmu atbalstījis. <clears throat> 16 gadu veciem pilsoņiem jāvar piedalīties jau vēlēšanās, demokrātiskām procedūram jātiek ievērotām kandidātu e, izvirzīšanā un elektroniskā vēlē, balsošana jāpadara iespējami. Tie diezgan vienkārši soļi, lai iesaistītu lielāku iedzīvotāju daļu vēlēšanu procesā. <clears throat> Lielais grozījums skaits, cerams, e, neizjauks AFCO komitejas apstiprinātā ziņojuma līdzsvaru. Paldies! Atondo kungs, vienu minūtu. Dāmas un kungi! Es domāju, ka 40, pēc 40 gadiem ir pienācis laiks mainīt vēlēšanu likumu. E, vai jūs domājat, ka Eiropa ir mainījusies šajā laikā? Vai jums nešķiet, ka tie no mums, kas ir šeit viss būtu jāpakļauj tiem pašiem noteikumiem, tiem pašiem likumiem. Mums vajadzētu harmonizēt sistēmu ar vēlēšanu likumu, kas attiecas uz visām Eiropas dalībvalstīm. Vai jums nešķiet, ka ir svarīgi, ka Eiropas partija pārstāvums šeit ir nevis Nacionāla partija pārstāvums? Mēs šeit pārstāvam Eiropas suverenitāti, es atkārtoju Eiropas suverēno vāru, un attiecīgi mums ir jābūt pakļautiem tiem pašiem noteikumiem visiem, lai nodrošinātu, ka šeit ir vienlīdzība īstenot un ka ir pārnacionāla vēlē eh, kandidāts saraksts. Tas man e, liktos demokrātiski. Un pēdējais jautājums, ko es gribētu uzdot jautājumu no zaļiem un goes, dārgie kolēģi. Nebalsojiet pret to šo lūdzu. Šis likums nav ideāls, tas varētu būt labāks, bet es nedomāju, ka jums vajadzētu samesties kopā ar Eiropas ienaidniekiem. Rorgi kungs, vai jūs pieņemsiet zilās kartītes jautājumu? Vai eh, Lebrutāna kunga zilo kartīti jūs pieņemsiet? Lūdzu, 30 sekundes. Paldies par to, ka piekritāt. Es biju pārsteigts, ka jūs uzskatāt, ka mēs šeit nepārstāvam cilvēkus. Jūs uzskatāt, ka eh, šajā reformas ietvarā mēs eh, pārstāvēsim Eiropas partijas. Es uzskatu, ka tā ir kļūda un pēdējais, pēdējā iespēja ir, ir tomēr aizstāvēt Eiropas Savienību, vai jūs tiešām uzskatāt, ka tas ir pēdējais, pēdējā, pēdējā iespēja? Los pueblos, siendo pueblos, son también Europa. Eiropas tautas ir Eiropa, viņas darbojas kopīgi Eiropas interesēs. Es gribētu redzēt vairāk Eiropas politiskas partijas. Es negribu vienkārši nacionālo partiju summu redzēt, bet Eiropas politiskās partijas, kas pārstāv Eiropiešu suverenitāti. Tieši tādēļ šajā likumā nav pietiekoši daudz atsauču uz Eiropas politiskām partijām. E, bet tas ir solis pareizā virzienā. Geriks kungs, vienu minūti. CD un CSU ir vadošās, lai šo ziņojumu e, izmantot nelietīgi, lai 3% slieksni atkal ieviest, pilnīgi ignorējot Eiropas, e, Vācijas federālas konstitucionālās tiesas spriedumu. Es domāju, ka jūs baidaties no mazajiem drosmes. E, Tas man parāda, ka jūs mūs novērtējat pa zem, taču vēlētāji ar vien augstāk mūs vērtē. Es to saucu par asterīgs principu. Maziņi, bet sparīgi. Es apdraudu demokrātiju. Kādēļ? Tādēļ, ka es esmu mazāk ziņojums sagatavojis nekā dažādas kolēģis pēdējo desmit gadu laikā, tādēļ, ka es esmu viens no pieciem aktīvākiem Eiropas parlamenta deputātiem Vācijas, tādēļ, ka es uztveru nopietni uh, bāžas ka, tādēļ, ka es skaļi iestājos par ģimeņu tiesībām. Pavisam nopietni, ja jūs savu uh, darbu ņemsiet tik nopietni, tad jūs uzdrošināsiet konkurēt ar mums maziem astriksiem, bet beidziet midīt, bradāt kājām eh, vēlētāju intereses un vien līdz pat miljonu vēlētāju eh, balss izmest pa logu. Un tagad brīvā mikrofona procedūra ir seši eh, lūguši vārdu šajā procedūrā un pirmais pospišila kungs vienu minūti. Vai es nepareizi izrunāju jūsu vārdu pospišila kungs? Souhlasím s návrhem, který předložili zpravodajové. Ten návrh má... Jā, es atbalstu šo ierosinājumu, tur ir daudz kā pozitīvu, piemēram, elektroniskā balsošana, taču es brīdinu, ka Eiropas vēlēšana eiropeizācija nav atbalstām vēlēšanām, būtu jāpaliek nacionālā na, dalībvalsts līmenī. Ja mēs atsevišķās valstīs, ja mēs šo principu pārkāpsim, tad mēs pārrausim saiknes starp vēlētājiem, pil, uh, politiķi, kas gan ir obligāti jāsaglabā, jo vēlētājiem jāpazīst savus e, deputātus, kas viņu pārstāv parlamentā, jārunā viņa valoda, jāzina, pa ko ir runa parlamentā, kādas tur ir debats. Ja mēs šo sistēmu, šo saikni sagrausim, tad leģitimitāte tiks arī sagrauta. Vēlētāji savus uh, deputātus nepazīs un mazāk piedalīsies vēlēšanās. Vienu minūti par Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reformu. Uh, tiek veidots slavenais Eiropas, uh, tiek veidots Eiropas vēlēšanu ap, apvids. Un uh, Eiropas parlamenta deputāti ir Eiropas Savienības pārstāvi, nevis Eiropas Savienības dalībvalsts pārstāvi, taču mm, Eiropas tautas nevar atcelt ar likumiem, visiem tas ir jāsaprot. Ir paredzēts 3% um, ehm, mazākais slieksnis. Uh, Un līdz ar to te arī izskan uh, balsis pret uh, Vāciju. Un uh, tad lielāka var tiek piešķirta Eiropas partijām. Bet Eiropas uh, Eiropas eh, melting pots tiek apšaubīts ar 21. pāntu, kur eh, minoritāšu valodas vispār eh, tiek noniecināts. Horistijā Bāns kungs lūdzu. Gracias, prezidenta. Paldies, priekšsēdētāji. Šī reforma neatbalstīs Eiropas institūciju demokrātijas reformas. Arī uh, neveicinās demokratizāciju lēmumu pieņemšanā, kā arī nepiesaistīs vairāk iedzīvotājs mums. Mēs eh, skatāmies uz šo jautājumu no reģionālo politiku, politikas partiju, politisko partiju viedokļa. Mēs iedomājamies, ka varētu būt valsts bez nācijas un konstatējam, ka mūsu pils, pilsoņi miljoniem būs izspiest ārā no Eiropas demokrātijas eh, procesiem tādā veidā. Mums ir nepieciešama lielāka leģitimitāte, Eiropas leģitimitāte un tādā veidā ir jāveido vienots, viens vēlēšana apgabals Prēdes kungs. Kundze. Paldies, es domāju, ka šeit ir palaist garām iespēju neapšaubām Ņemot vērā, kā esošā situācija, gandrīz visi Eiropas, Vācijas Eiropas parlamenta deputāti būtu gatavi atbalstīt uh, jebkādu uh, vēlēšanu reformu tikai lai savu mīļoto sliekšņu klauzulu atjaunot, nu tad lūdzu, esiet drosmīgi un ieviesiet pārnacionāls vēlētājs saraksts. Eiropeiskā dimensija Eiropas parlamenta vēlēšanās netiek uh, E, stiprināt, ja uz vēlēšana biļetēna ir e, Eiropas partijas logotips uzdrukāts vai maz partijas tiek izslēgts no parlamenta. Eiropeiskā dimensija tiek stiprināta, ja dažādo valstu deputāti tiek mudināti e, tiešām sadarboties un rast kopīgas politiskas nostādnes. Uh, Tās tikt panākts ar pārnacionāliem uh, kandidātu sarakstiem, taču šis uh, ir ļoti neambicionēts solis un acīm redzams solis mazās vārds partijas izmest no parlamenta. Nākamais Polčaka kungs. Kui, paņi prezidentkiņa, za udelenī slova, jāsaka. Paldies, priekšsēdus kundze. Es biju pārsteigts klausoties šajā diskusijā minimālais slieksnis vairāk kārt tika pieminēts. Vācijas federālā konstitucionālā tiesa ir atzinusi, ka e, šī klauzula ir antikonstitucionāla. Tas jārespektē. Taču arī Čehijas konstitucionāla tiesa ir par to lēmusi. Proti, tā ir e, atzinusi, ka šis slieksnis nav pretrunā ar Čehijas konstitūciju. Tātad divas konstitucionālas tiesas ir pieņemušas pretējas lēmumus. Tas parāda, kāda ir problēma. Iedoma, ka atsevišķo es dalībvalstu konstitucionālas tiesības var grozīt šādā veidā, ir kļūdains. Tas rada nevajadzīgu slodzi es neesmu par vienveidīgiem noteikumiem, es būtu piesardzīgāks. Pereiras kungs, paldies priekšstādētāji. Izanalizēsim pēdējos notikumus. Mums ir līguma, kas ir pieņemtais iedzīvotāju mugurām, bez demokrātiskās kontrolas, bez eh, kādiem referendumiem. Vai arī gadījumos, ja ir referendums, tad rezultāti tiek ignorēti. Uh, Un, eh, ja ir kaut kādi noteikumi, tad to sapiet, un to jau jūs arī redzējāt, arī Merkels rīcībā. Merkel teica, ka mums ir kaut kas jādara, lai politikas nemainās tad, kad valdība mainās. Un, eh, Viss tas ietekmē arī mm, suverēno gribu, valdības tiek izvēlētas, politikas tiek uzspiestas. Uh, un demokrātiski vēlētais parlaments tiek ignorēts. Un antidemokrātiskais raksturs Eiropas Savienībā ir pilnīgi skaidrs. Viss šī struktūra ir pilnīgi nedemokrātiska un nav nekāda jēga kaut ko tur pārkrāsot, jo tas ir pilnīgi bezjēdzīgi. Ļoti žēl, ka jūs laiks ir beidzies, saka priekšsēdētāji. Kreco kundze, tagad jums vārds pēc brīvā mikrofona. Paldies, paldies par komentāriem, paldies par šo ļoti interesanto diskusiju. Es gribētu beigās tikai atkārtot, ka komisija pilnībā atbalsta parlamenta pūliņus pieņemt šo saulēcīgo un ļoti ambiciozo priekšlikumu. Mūsuprāt, Eh, ja mēs gribam panākt demokrātisko pārmaiņu savienību, mums ir jābalstās uz vadošo kandidātu koncepciju. Un Eiropas Savienības veiksmē ir nepieciešama efektīva demokrātiska sistēma, kur tiek iesaistīti pilnīgi visi pilsoņi, stiprinot saiknis starp vēlēšanām un pilsoņu pārstāvjiem visā šajā mm, procesā, kas vainagojas ar vadošo personu izvēli, uzskatāmi demonstrē, kāda ietekme ir pilsoņu iesaistēji lēmumu procesos Eiropas Savienībā. Jau pašā sākumā es teicu, tagad atkārtošu, ka ir ļoti svarīgi arī atzīmēt kvotu nozīme un uh, arī dzimumu vienlīdzību. Es to atbalstīju arī tad, kad biju Eiropas parlamentāriete. Mēs uzskatām, ka šis priekšlikums eh, radīs jaunu tādu iesaistu sajūtu Eiropas konstrukcijā, arī stimulēs vairāk iesaistīties. Un, eh, kā jau es teicu, šis ir ļoti izšķirīgs laiks attīstīt eh, attiecības ar pilsoņiem un veidot arī uzticības starp pilsoņiem un Eiropas Savienību. Tālāk došu vārdu referentiem. Sāksim ar Hubners kundzi divas minūtes, lūdzu. Paldies! Kolēģi, es gribētu pateikties e, visiem, gan tiem, kas saka, ka mums nav pietiekams ambīcijas, un tie, kas saka, ka pārāk ambiciozi esam. Faktiski tās ir divas tādas viedokļu grupas. Uh, Un tie, kas teica, ka par maz ambīciju mūsu ziņojumā, tiem cilvēkiem gribētu teikt, ka dažkārt mūsu darbā, un droši vien esat arī to visi izjutuši, ka mēs gribam piesaistīt vairāk atbalstītāju mūsu idejām, kas mūsuprāt ir svarīgas arī Eiropas pilsoņiem. Un tad um, mūsu ambīcijas uh, nonāk pie parasta ambīciju līmeņa, un tas zināmā vērā arī skaidro, kāpēc mēs nevarējām izdarīt zināmas lietas. Un vēl mums ir arī procedūra sadarbībā ar padomu. Ar šo priešlikumu mums jādodas uz padomi, un padomu pilnībā mūs ignorē pilnīgi neņem vērā, ignorē mūsu priekšlikumu, un tāpēc mēs cenšamies izstrādāt ko tādu, kas izietu cauri visai sistēmai, kas mūs paņemtu un pavestu soli uz priekšu šajā procedūras evolūcijā, ko mēs virzam no Eiropas parlamenta puses, lai sakārtotu šo vēlēšana procesu. Lūk, tādu paskaidrojumu es varētu dot pirmās grupas komentētājiem, un tie, kas ir teikuši, ka mēs esam aizgājuši pārāk tālu, uh, Es gribētu teikt, ka es pilnībā jums nepiekrītu, un tad, kad jūs sakat, ka mēs esam eh, attālinājušies pārāk tālu, un tādā ziņā, ka mēs eh, uzņemamies atbildību par jautājumiem, kas ir tīri suverēni nacionāli. Un tiem es gribētu teikt, ka šis priekšlikums eh, arī Eiropas parlamenta deputātus pietuvina vēlētājiem. Un šis priekšlikums arī uh, Eiropas pilsoņus ved tuvāk Eiropai. Mēs mm, caur šo priekšlikumu, manuprāt, nonākam e, pie lielākās Eiropas Savienības vājības. Tā ir tā milzīgā distance starp pilsoņiem un Eiropas e, institūcijām. Es domāju, ka ar visām šīm te diskusijām Mums bija arī komitejā debats un arī šeit plenārs sēdē, arī padomē mēs turpināsim, ka rezultātā mēs nonāksim pie kaut kā tāda, kas varbūt nebūs tāds kā, tā kā stūrakmens, kā to nosauca komisārs. Bet eh, tas būs kaut kas tāds, kas mums virzīs uz priekšu šajā ceļā. Uh, Uh, iepratīm Eiropas parlamenta tiesībām lemt par vēlēšanu procedūram. Kā jau Šeplinkunds teica, droši vien mēs esam vienīgais parlaments visā pasaulē, kas nav spējīgs pastāvīgi lemt par savas vēlēšanas uh, procedūru. Un Vācijas konstitucionālā tiesa un tās lēmums cer, ka Laininkungs par to skaidros, bet cik es pareizi atceros, tad šī tiesa. Uh, konstitucionālā ir teikusi, ka ja ir Eiropas likums par slieksnvērtību, tad būtu cits stāsts, un tāpēc mēs piedāvājam šo Eiropas likumu, lai mēs varētu izvairīties no visām šīm problēmām, kas mums tagad ir nacionāla līmenī ar dažādām tiesām un dažādu tiesu lēmumiem. Jebkurā gadījumā kolēģiem liels paldies, jo ceru, ka būs arī vēl laiks padomāt par to, kā balsot. Lainen kungam mm, vārds, viņš arī ir otrs referents. Jā, es arī pateicos visiem, kas mm, piedalījās debatē, ko Šeflins norādīja, ka minimālais slieksnis tas ir pieņems, bet tas nedrīkst būt pārāk augsts. Un ko mēs darījām? Mēs raudzījāmies, kas eksistē 26 dalību valstīs visur. Likumos vai, e, faktiski ir 3% slieksnis divām valstīm, kurās tā nav, mēs to esam ierosinājuši tagad. Tas nav par augstu. Tāda ir norma lielākā daļā mūsu valsts. Un tur tas arī pie tā ir pieraduši cilvēku un to arī pieņem. Un tiešām, dārgie kolēģi, ja mūsu Vācijas konstitucionāla tiesa e, ir pieņēmuši šo spriedumu, taču tā ir arī pavērusi durvis minimālam slieksnim, tā sacījusi, ja nav Eiropas likuma E, šajā jautājumā, tad mēs pieņemsim šādu lēmumu priekš savas valsts. Bet viņi arī norādīja, ka mums ir jāraugās uz Eiropas parlamentu attīstību, attiecībā uz jaunām kompetencijām, jauniem uzdevumiem, jaunu e Eiropas izpildvaru vēlēt, ko mēs darījām ar Eiropas komisiju priekšsēdi. Viņi šaus spriedumu par 0% klauzulu arī grozīt. Es domāju, argumentācija vienpusējas, gan to saprot no mazajām puses partijām, bet tas nav pareizi tik vienpusīgi to eh, prezentēt. Un man arī pa, iedrošināja kolēģi, kas sacīja, ka mēs, mums vajadzēja būt pat daudz drosmīgākiem. Bet mēs sacījām, ka, nu jā, pēdējo sasaukumu pieredze mums māca eh, šādu divu pakāpju pieeju. Pirmais solis ir iespējams tagad, un pēc tam nāksim ar papildu ierosinājumiem, kurus droši vien ar vēl konventā plašāk apspriežot tos ar nacionālajiem parlamentiem, nacionālajām valdībām būs jāapstiprina, jo e, būsim realisti, Eiropeiski e, kandidāts saraksti nav izdarām bez e, lēmumiem, ko mums Eh, kas ir plašāk par Eiropas parlamentu pilnvarām, to mums parādīja arī pēdējais sasaukuma pieredze. Komisāra Kreits mums jau eh, norādīja, ka tātad eh, šis būtu liels solis uz priekšu un tas tiešām būtu jāspēr. Ja mēs to nedarīsim, tad šajā sasaukumā nebūs vēlēšana likuma reforma un tad 2019. gadā mēs atkal nonāksim tur, kur jau bijām, un tas nebija sevišķi veiksmīgi. Vēl, kā pēdējo vārdu gribu sacīt, tie, kas nepieņem, ka mūsu dalībvalstīs mūs ievēl, bet šeit parlamentā mēs pārstāvjam visu Eiropas Savienību, nevis tikai savas dalībvalsts, nu tiem tāpat nevar palīdzēt. Mēs zinām, ka eiroskeptiķi, Eiropas pretinieki ir, mēs varam e, ierosināt, ko gribam, viņi vienmēr būs pret bet viņi ir mazākums un cerams, ka tāda būs arī nākotnē. Paldies, līdz ar to šīs debats ir nos.